Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle. Dāmas un kungi, sirsnīgi jūs sveicu gan personīgi, gan kopumā šo te lielo uh, skaitu kolēģu. Skatītāji arī ir lielos baros sanākusi, visi nemaz netika iekšā. 27. punkts. Konkurences politika 2008. gads. Butikofer kungs ir referents. Vispirms viņu sveicu šeit un dodu uzreiz vārdu. Paldies priekšsādātāji. Esmu pārliecināts, ka visi, kas eh, personīgi nepiedalās šajā diskusijā par konkrētas politiku, tomēr eh, domās ir pie mums. Mēs esam eh, pieņēmuši lēmumu sniegt atzinumu par šo ziņojumu, kuru gatavo Sofija Intvelde no ALDE politiskās grupas. Viņa ir referente. Un man ir tas prieks izstrādāt priekšlikumus šādam atzinumam. Septiņi punkti man šķiet uh, svarīgi, tos varētu iekļaut šādā atzinumā. Pirmkārt, uh, manuprāt, mums vajadzētu apsveikt šo ziņojumu, jo īpaši galveno uh, daļu par kartaļiem un patērētājiem arī par patērētāju kontaktu eh, sistēmas izveidi. Tas taču ir skaidrs, ka karteļi kaitē patērētājiem, un tāpēc tieši tas būtu jāuzsver. Tad, kad es to sastādīju, tad eh, COP15 eh, vēl nebija beigusies šī pušu konference un varēja sagaidīt varbūt eh, dažādus citādākus rezultātus, un tāpēc varbūt ir arī svarīgi uzdot um, jautājumu, kāds rezultāts ir šādām starptautiskām nolīgumiem uz konkurenci. Treškārt, gribētu piedāvāt, uh, ieteikt komisijai ierosinājumu nākamajā ziņojumā par konkurenci iekļauta atsevišķu nodaļu par MVU un konkurenci. Šādi, šādas nodaļas uh, ziņojumā, manuprāt, ir piemērots instruments, lai uzliktu uzsvaru, lai izgaismotu kādu konkrētu um, jautājumu un norādītu uz uh, tām grūtībām, ar kurām mazie un vidēji uzņēmumi bieži vien saskaras konkurencē. Tāpēc vajadzētu šādu konkurencei veltītu nodaļu. Tā mēs varētu atbalstīt MPU. Ceturtkārt, jāizpēta jautājums. Tātad manā tekstā ir rakstīts, kā atsevišķās automašīnu nozars nacionālās atbalsta sistēmas ir uh, konkurence kropļojušas. Varbūt, ka es varēju vēl piesardzīgāk izteikties, bet diez vai. Un uh, tātad šeit ir runa par to, vai ir šī te Eh, šis skaitējums bijis. Bet katrā ziņā attiecības starp eh, ražotājiem un tiešiem piegādātājiem un apakšpiegādātājiem uh, ir tas, cik es esmu dzirdējis, uh, kaut kas tāds, kam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību. Piektkārt, šeit ir runa par enerģētikas nozari. Vācijā šī diskusija arī ir kļuvusi ļoti aktuāla, droši vien, ka citās valstīs arī. Proti, ka trūkst investīcijas uh, infrastruktūrā, un tas var tiešām ietekmēt uh, konkurenci, un bieži vien tā tas arī ir. Seškārt, sastkārt ir runa par valsts un pašvaldību iepirkumu. Arī šeit uh, ir jāpievērš uzmanība, jo atšķirīgi nacionālie priekšraksti var radīt konkurences skropļojums. Uh, bet eh, jo īpaši, eh, un tas ir otrs aspekts, kas tiek minēts sastajā punktā, arī tāpēc, ka eh, iekļaujot sociālo un vīdes ietekmi konkurences kritērijos, mēs varētu virzīt konkurenci jauninājumu virzienā. Un septītkārt par telekomunikāciju nozari. Es uzskatu, ka tur joprojām Neskatoties uz komisijas veiktajiem pūliņiem, trūkst konkurences, un uh, tāpēc arī šeit uh, ir dažādi formulējumi, kas uh, runā galvenokārt par to, ka cerams jaunā koordinācijas struktūra, nacionālo regulātoru struktūra, koordinācijas struktūra dos savus rezultātus. Uh, Es ēnu referentiem teicu, ka esmu gatavs sadarbībai, ar viņiem jau kontaktējos un eh, kam, kādus ierosinājumus saņēmtos šeit arī iestrādāju un, protams, esmu gatavs arī tālākai sadarbībai. Protams, kā ar Intveldes kundzi esmu runājis par šo atzinumu un viņa man jau teica, ka viņa noteikti atbalstītu šādu ītras atzinumu. Paldies priekšsādātāji. Paldies, Balčītis kungs, kā pirmais pieteicās runāt, lūdzu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, tai visų pirma, noriu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu apsveikt kolēģi Būtikoferu sakarā ar atzinumu sagatavošanu. Šis dokuments ir ļoti visaptverošs un izsmeļošs, un es gribētu pateikties viņam par sadarbību. Tāpēc, ka mūsu priekšlikums un mūsu priekšlikumi ir iestrādāti tekstā. Man ir dažas piezīmes, kuras, es domāju, mums būtu jāapspriež turpmāk. Pirmkārt, par e, konkurenci iekšējā enerģijas tirgu un enerģijas drošību. Mēs e, vēl aizvien zinām, ka mūsu rīcībā nav pietiekami funkcionējuši enerģijas tirgus, jo atsevišķos reģionos, piemēram, Baltijas reģionā, uh, mēs vērojam, ka notiek izolācija no pārējās Eiropas daļas energopiegādes ziņā. Un mēs maksājam dārgāku cenu par enerģiju šodien nekā pārējā Eiropa. Un kamēr mums nebūs pilnīga un pilna infrastruktūra Eiropā, mēs nevarēsim nodrošināt efektivitāti iekšējā tirgū. Tādējādi es domāju, ka mums ir nepieciešams iestrādāt priekšlikumu, lai enerģijas infrastruktūras projekti varētu pienācīgi funkcionēt, lai tie varētu tikt iestrādāti un ieviest savlaicīgi, un lai komisija varētu iesniegt ziņojumus attiecīgi pār to, ka viss notiek, notiek savlaicīgi un nav kavēšanās. Tagad par oglekļu izmešiem, zemiem, zem izmešu apjomu un uh, ekonomiskiem jautājumiem. Mums ir jānodrošina tas, ka atbalsta pasākumi atbilst mērķiem. Tas nozīmē, ka transports ir videi draudzīgs un citi pasākumi, un es atbilstu referentu pozīciju, ka komisija ir jāsako tam, kā valsts iepirkuma noteikumi ietekmē konkurences dalību valstīs esmu pārliecināts, ka ir šāda ieteikme. Un vienmēr, kad ir atšķirības starp dalību valstīm, ka, um, valsts iepirkuma notiekuma ziņā. Un ir nepieciešams uh, veidot vienotus harmonizētus noteikumus Eiropas Savienības līmenī, un tikai tādā veidā mēs varam būt droši, ka šie noteikumi ir pilnīgi caurskatāmi. Paldies! Danke sehr. Paldies. Vai kāds no komisijas puses vēlas? Nē, Vēberkungs tomēr vēl. Neredzēju jūs, atvainojos. <coughs> Euh, Jā, pavisam īsi. Es gribētu arī pateikties Butikofera kungam par um, šiem punktiem, ko viņš uzsvēra. Nu, nav nekas daudz piebilstams attiecībā uz katru atsevišķo no viņiem. Uh, atsaukšos uz sesto punktu, kas nosaka to, ka uh, konkursos, iepirkuma procedūrās tiek iekļautas normas un kritēriji, nu, kas ir uh, saistīts ar sociālo un vidas. Uh, jautājumu, kas patiesi izmainītu konkurenci, to dinamizētu un izmainītu uh, varbūt tādu dziļāku jēgu. Neskatoties uz visu, es gribētu teikt, ka šeit rodas uh, tāda konkurence spējas telpa, kas man nedaudz traucē tādā uh, veidā, ka konkurence tomēr ir līdzeklis uh, mērķa sasniegšanai. Liederīgs, bet, nu, um, skatoties uz diviem, trīs uh, gadījumiem, kas skar mans pārstāvēto valsti Franciju, tad redzu, ka konkurences uh, iespējas un vēlme un arī tas, kas tiek prezentēts kā iespējams instruments, ir no. Uh, radīšu ieslēju vai nedošu iespēju uzņēmumiem um, brīvi darboties. Un uh, kas nozīmē, ka mēs gan gribam tādus rūpnieciskos tā saukt uh, čempions, jo vislabāko strādājošos Eiropā veidot. Bet no otras puses tā kā mīņojamies to ieviešanot. Cīnīties pret monopolu un kartlēm, jā, ļoti labi. Runājot. Uh, um, mēs gan samazinājām viesabonēšanas cenas, uh, bet, nu, tomēr uh, Eiropas līmenī vēl ir jāpadara diezgan daudz cits, jo vajadzētu šo, manis teikto, arī uh, apsvērt. Jā, komision... Paldies, vai komisijas vārdā kāds grib kaut ko teikt, lūdzu? Thank you very much. Uh, yes, I... Paldies. Vispirms es gribētu pateikties eh, atzinumu sagatavotājiem. Tas ir ļoti pilnīgs, noderīgs, jo tas skār tos jautājumus, kuri palīdzēs mums uzlabot eh, ziņojumu sagatavošanu nākotnē. Mēs pieņemam zināšanai to faktu, ka īpašas uzmanības pievēršana ziņojumā ir novērtēta un arī Tas, kas attiecas uz MVU nākamajā reizē, ir iestrādāts. Un tāpat arī attiecības starp konkurenci un MVU ir mūsu uzmanības centrā. To jūs varat redzēt no dažādām iniciatīvām, ko mēs esam uzņēmušies, piemēram, valsts palīdzība. Un šis jautājums arī ļoti lielā mērā tiks atspoguļots nākamajā ziņojumā. Tālāk runājot par citiem elementiem Mēs pieņemam to zināšanai, tie ir ļoti noderīgi, un mēs mēģināsim maksimāli reaģēt un iestrādāt šos elementus nākamajā ziņojumā. Paldies! Paldies, Butikofer kungs! Nē, pavisam īsti priekšsādātāji. Man jākonstatē pēc tā, ko kolēģis Vēbers teica ka es nebūtu gaidījis, ka, ka mani kritizēs par to, ka es eh, dziedu slavas dziesmas konkurencei. Varbūt mēs varam to uh, uh, mūsu valstī pastāstīt, ka Rūpniecības komitejā par to, kāds var tikt arī kritizēt, bet es gribētu pateikt Vēbera kungam, un šeit, manuprāt, mums ir līdzīgas domas, tātad, ka es nekādā ziņā nedomāju, ka uh, konkurence ir svēta, kā tāda svētā govs. Uh, tirgiem ir vajadzīgi tirgi. Uh, es atvainojos kārtību. Tirgi bez kārtības nevar uh, darboties, ja nav nekādas kārtības un struktūras. Līdz šim tā bija, un uh, ilūzija, ka tirgi paši var sevi organizēt, šai ilūzijai es nepiekrītu. Mums tomēr ir jāpievērš uzmanība tam, kāda kārtība ir tirgu un eh, tāda kārtība, kas nodrošina labāku informāciju, pilnīgāku informāciju un eh, labāku informāciju par eh, kādas tirgus organizācijas sekām, iespējamām sekām. Es domāju, tas ir vērtīgi un tas varbūt jāpiemina šajā sastajā punktā. Paldies! norāda, ka 2. februārs ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un tas būs iespējams tikai angliski, jo mums ir ļoti īsa procedūra, bet visi iesaistītie to uh, arī pieņēma. Nākamais darba kārtības punkts - komisijas uh, zaļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Un šeit mūsu eksperts ir Džēls Čičisters, lūdzu. Viņam vārds. German, thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi Gutieresa. Bijusī kolēģis varētu teikt, jo tas notika citā grupā. Mani lūdza ja viņa, protams, apsolas eh, runāt pietiekami ātri, viņa varētu būt nākamais punkts, viņa grib izteikties manā vietā tādajādi. Uh, Uh, Man nav iebildumu. Ja jums nav iebildumu, mēs varam mainīt šo te secību. Tātad vispirms skatīsim Eiropējāna jautājumu, bet tas nozīmētu, ka vispirms ir vārds Enčo kungam. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor pentru opinie în comisie. Kā referents ITRE komiteja par Eiropānu projektu, es gribētu tagad piedāvāt savus secinājumus attiecībās projekta analīze un ieteikums komiteja. Vispirms nelielu precizējumu iesākumam. Lūdzu, neņemiet vērā eh, formulu ziņojumam, kas ir tikko izdalīta, jo ir konstatētas atšķirības dažādos uh, tulkojumos un valodu versijās. Tāpēc esiet uzmanīgi. Es gribētu sacīt, ka šobrīd gan uh, tīmekļu vietnes uh, formāts ir jāuzlabo, un Eiropjānas projektam ir jābūt datubāzei ar tiešsaistes pieeju un nevis kā portālam. Jo šobrīd tā kā tas funkcionē kā portāls, uh, tas tikai atvieglo reklāmu darbiem, kuri atrodas atsevišķu biblioteku da da datubāzēs, kas dod piekļuvu saturam, maksas piekļuvi šiem saturam un neaizmirsim, ka tas ir projekts, par kur tiek maksāts ar publiskiem līdzekļiem, kuram būtu jādod iespēja nodrošināt piekļuvi Eiropas, Eiropas kultūrai. Mēs nevaram uh, nodrošināt darba pie, nepārtrauktu pieejamību, kā arī, e, e, kā arī to, kā piekļuve e, darbiem vienmēr ir pieejama. Tā kā daļa darba atrodas uz privāta servera, tad šī servera īpašniekam ar to ir jānodarbojas. Savukārt servera īpašnieks var pieprasīt kompensāciju par darbību ar dokumentiem. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, ir nepieciešama pārvaldības grupa Eiropas, Eiropāna projektam, un šajā sakarā mums ir nepieciešama aģentūra vai kāda komiteja E, kas būtu pakļaut mūsu komitejai, kā arī e, droša standarta metode, lai varētu kompensēt autortiesības tiem darbiem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām. Darba apjoms, lai uzraudzītu datu bāzi e, Eiropijā ar Eiropijānu saturu, ir daudz lielāks nekā ikviena datu bāze. Un, šādas bibliotekas eh, eh, nozīme ir, ir milzīga, jo šim projektam ir jākalpo eh, pilsoņu interesēs. Šāda ir organizācija dot iespēju gūt labāku redzējumu, labāku apziņu par atbildībām, un tas var tikai palīdzēt projektam izdoties. Taču, lai šis projekts varētu funkcionēt, Mums ir labi jāorganizē digitālās informācijas eh, avoti un resursi. Un vienīgā atbildīgā struktūra Eiropas līmenī, kas varētu nodrošināt pārvaldību šim projektam, ir Eiropas komisija, kurai ir jāpiedāvā ris pārvaldības risinājumu šim projektam un ir nepieciešams veikt pētījumu, lai komisija veiktu pētījumu par iespējām izveidot vai iecelt Eiropas aģentūru, nacionālās aģentūras, kuras varētu pārvaldīt digitalizācijas procesu, nodrošināt autortiesību ievērošanu un nodrošināt autora atlīdzību. Un saskaņā ar dalību valstu likumdošanu, izņemot Nīderlandes likumdošanu, visām valstīm ir e, pienākums paturēt savā īpašumā kopijas visiem publicētiem darbiem. Un, ja Eh, būs nepieciešama arī digitālā kopija, tāpat kā tipogrāfijas eh, kopija, tad informācija varētu apritēt daudz ātrāk un daudz ar mazākām izmaksām. Tas savukārt tas varētu palīdzēt pievienot jaunus materiālus, un šie materiāli būtu pieejami pilsoņiem daudz ātrāk. Eh, digitālā materiāla nosūtīšana uz Eiropānu, Eiropāna būs iespējama tikai tiem, kuru rīcībā ir piekļuvis kodi. Uh, savukārt informācijai, kultūras informācijai būs pieeja brīva pētniekiem, eh, pasniedzējiem un studentiem. Un tam ir jākļūst par eh, standārtu, par normu Eiropas akadēmiskajā dzīvē. Tālāk runājot eh, par piekļuvu datubāzei šo piekļuvi pārvaldītu attiecīgā komiteja, lai varētu veiksmīgi pārvaldīt projektu. Un ir nepieciešams arī piešķirt e, interneta kontus, e, kuri varētu nodrošināt e, satura apskati, bet nevis saglabāšanu. Tāpat arī jānorāda, ka šis ir vienīgais veids, kā mēs varam nodot tālāk Eiropas vērtības. Vēl viena problēma, ar kur mēs saskaramies šobrīd, ir tas fakts, ka nav juridiskās struktūras vai juridiskās bāzes, e, e, kurus bibliotēkas varētu izmantot digitalizācijas e, īstenošanā un lai saglabātu savus īpašumus ir jāic, jāpieaicina citas organizācijas uz sadarbības līguma pamata, lai varētu veikt materiālu digi digitalizāciju, jo ļoti bieži vien mēs šodien pat nezinām, kuram tad pieder aut autortiesības, kas ir to turētājs, no tā cieši arī bibliotekas un no tā cieši arī process. Vislabāk to pārvalda šobrīd biblioteka personāls, it īpaši tas attiec uz seniem darbiem ar lielu vērtību, un arī biblioteka zina, kas ir visvairāk nepieciešams tīri tehniski. Eiropēna projekts šobrīd ir beta stadijā, jeb izmēģinājuma stadijā, un Eiropas pilsoņi vēl ar to nevar iepazīties. Un tad, kad tas būs pilnībā operatīvs, tad tas tiks padarīts publisks, Būs komunikācijas kampaņas šī projekta sakarā, tāpēc, ka e, publisks pakalpojums ir noderīgs tikai tad, ja tas tiek izmantots un ja tas dot labumu pilsoņiem. Ja e, pilsoņi turpina izmantot Google Books, jo tas ir kaut kas vienkāršāk un labāk zināms, tad mūsu projekts paliks nederīgs un būs tikai resursu zaudējums un Eiropēāna tādā gadījumā nebūs eh, vērtīgs projekts, Bet tam ir jābūt par sava veida Eiropas kultūras centru. Un tagad es ar prieku uz jau, uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies. Dank. Paldies. Gutieres Kortenes kundze, lūdzu. En, en anterior presidencia española. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējā Spānijas eh, prezidentūras laikā mēs Eh, saskarāmies ar grūtībām strādāt pie šādiem kultūras eh, darbiem un ar grūtībām tos pārvaldīt. Un eh, ļoti bieži nekas netiek darīts nekādā virzienā. Projekts Eiropānā ir, manuprāt, nav visai labi izveidots. Es gribu norādīt dažas problēmas tagad. Pirmkārt, Eiropāna doma ir, lai būtu iespēja konsultēties ar grāmatām tīmeklī, eh, kontaktā ar visām Eiropas bibliotekām. Tomēr šim nolūkam ir nepieciešams darbus koordinēt, nodrošinot augstu kvalitāti un tajā pašā laikā, lai dalībvalstis eh, iekļautu informāciju šajā tīklā. Es neatbalstu to, ka vajadzētu veidot eh, institūcijas starp valstīm, tāpēc, ka esmu bijusi reģiona ministre un es apzinos, eh, kādas ir grūtības, eh, lai varētu saprasties savā starpā. Es domāju, ka mums nav, nav nepieciešams vairākas struktūras vienības un aģentūras, kas ir izkai, izkaisīts pa Eiropā. Mums ir jābūt vienam centram, kas atrodas struktūras galvalī. Un pēc tam tam tiktu pakļauts eh, pārējais ķermenis, jeb korpus. Un es eh, negribētu, lai situācija būtu eh, tāda mm, pati kā Holandē, kad mēs vairāk nevaram saprast, kad ir publiskais un privātais un privātais un publiskais. Tiek maksāt līdzekļi kādai struktūrai Nīderlandē, lai izplatītu uh, žurnālus, un pēc tam viņiem pašiem ir jāmaksā nauda, lai varētu gūt piekļuvi šiem saturam. Es domāju, ka tas, kas ir publisks, tam ir jābūt atvērtam, tam ir jābūt ar labāku kvalitāti otrkārt, un treškārt ir nepieciešams budžets. Un budžets būtu jābalsta uz skaidri noteiktiem dalību valstu devumiem un atbildībām. Tāpat es vēlos norādīt vēl kultūras darbu koordinēšanas sakarā no nu, savas pieredzes Spānijā. Gribu norādīt mums nu, Spānijā. Ir sakām vārds, ka katram skolotājam ir sava grāmatiņā. Tāpēc mums vajadzētu palīdzēt mainīt katalogu sistēmu un vienoties par to, kādi, kāda failu tipa tiks izmantota. Vai tie būs PDF faili, vai tie būs TIF faili, vai JPG faili. Mums vajadzētu noskaidrot, kāda tad, kādā, kādos formātos faili tiks augšupielādēti. Tāpat arī man šķiet, ka Nav iespējams veidot šeit juridisku uh, bāzi, bet mums ir nepieciešama uh, vadošā struktūra. Jo pretējā gadījumā mēs varam nonākt pie tā, ka vecā Eiropa, Vācija un Francija, kuras, starp citu, visvairāk pretojās šiem pasākumiem, pretosies, turpinās pretoties. Un mums vajadzētu šajā sakrā pasvītrot subsidiartāti. Mēs nevaram bremzēt šī projekta attīstību tikai subsidiartātes dēļ. Mums ir nepieciešams tīkls, kurā e, būtu pieejamas grāmatas, attēli, kas būtu pieejami, e, pieejami jauniešiem, e, pārējiem Šobrīd mums ir e, internets, kurā ir jābūt pieejamam vērtīgam saturam, nevis tikai frivolam, li frivolām lietām vai e, vulgārām lietām. Un es, jā, es saprotu, Čičester kungs man deva vārdu, eh, lai es izteiktos eh, īsi. Es arī tūlīt, eh, tūlīt beigšu savu uzstāšanos, bet galvenais es gribu pasvītrot vēlreiz. Mums ir nepieciešama vadošā struktūra, kura darbu koordinētu, un tajā pašā laikā mums ir jāmeklē maksimāla eh, savietojamība, minimāla likumdošana, Un lai ikvienam būtu šī ilūzija, ka viņš atrodas iekšā šajā Eiropā un e, īpašuma, e, intelektuālā īpašuma tiesību jautājumu šobrīd es, es klāt. Neskāršos, e, to mēs risināsim vēlāk. Nevajag likt ratus vērsim priekšā, kā mēs sakam Spānijā. Paldies. Paldies. Nākamais būtu Goferkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties Enciju kungam par šo te atzinoma projektu Un es domāju, ka divi akcenti ir īpaši svarīgi, ko viņš šeit arī ir uzsvērs. Pirmkārt ir šis te brīvās pieejas jautājums, un otrā lieta, ko kolēģis arī vēl uzsvēra, ir nepieciešamība uh, īstenot reklāmu par to, ka ir Eiropāna, lai cilvēkiem rastos apziņa. Uh, ka kaut kas tāds pastāv. Mēs varam ilgi un dikti strādāt savā nodabā, ja mēs nereklamējam, tad tas neko nedod. Piebilst gribētu vēl mm, dažas lietas. Viena no problēmām saistībā ar Eiropāna līdz šim ir bijusi tā, ka dalībvalstu uh, dalība ir ļoti atšķirīga. Francija uh, un Vācija ir tās valstis, kas uh, lielākā apmērā šeit ir devuši savu ieguldījumu. Un noteikti būtu svarīgi, uh, lai uh, tā kā tas ir projekts, lai saglabātu Eiropas kultūrālo daudzveidību, lai šī te dalība būtu līdzsvarotāka dalību valstu vidū. Otrakārt ir virkne juridisku grūtību, piemēram, piesaistot materiālu, uz kuru vēl attiecas autortiesības. Mēs taču nevaram vienkārši uh, atstāt to tā, ka 21. gadsimtā ir tāds melnais caurums, un tāpēc mums ir uh, jāatrisina problēma saistībā ar darbiem, kuri nav īsti zināms, kas ir šo darbu autori. Un trešā piezīme ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu ilgtspējību visiem šiem centieniem un pūliņiem un, protams, arī finansējuma aspektā. Vēlreiz paldies par jūsu darbu. Tankazijā. Paldies no komisijas. Kurš izteikties? Frauman kungs vai Zelī kundze? Falman kungs, lūdzu jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Eiropēna ir eh, bezprecedenta eh, sadarbības rezultāts starp Eiropas kultūras institūcijām, un kā jau daudzi uzsver, tad tas ir eh, vēl nepabeigts projekts. Joprojām Eiropēna ir prototipu fāzē, bet jau tagad ir pieejami 6 miljoni digitalizētu darbu. Mēs šeit nerunājam tikai par uh, uh, grāmatām, mēs runājam par vecām kartēm, arhīvu dokumentiem un arī audiovizuāliem materiāliem. Politikas mērķis uh, ir palielināt uh, šo skaitu līdz 10 miljoniem objektu uh, līdz gada beigām un palaist tādu pastiprinātu Eiropāna versiju. Atzinumā un uh, šajos te komentāros diskusijā uh, gribu pateikties vispirms referentam par uh, um, atzinumu projektu, priekšlikumu, kas tika izteikti patiesībā skar virkni ļoti svarīgi jautājumi, piemēram, digitalizācijas organizācija, dalībvalstīs kopīgu standartu lietošana, um, digitālā materiāla uzglabāšana un um, ilgtermiņa saglabāšana Eiropā, protams, finansējums digitalizācijai un ko var darīt Eiropas līmenī. Un ļoti svarīgs uh, jautājums, kā varētu vairāk uh, popularizēt Eiropāna. Eiropāna mm, komanda pati ļoti piesardzīgi rīkojas šajā jomā, ņemot vairāk, ka šis projekts joprojām ir prototipu posmā. Tātad šeit ir virkne interesanti ieteikumu ziņojumā, bet es gribētu arī nedaudz uh, piebilst, ka vajadzētu būt piesardzīgiem. Eiropāna tiek organizēts, šis projekts tiek organizēts decentralizētā veidā, un eh, patiesībā šis saturs eh, paliek pie šīm kultūras institūcijām dalībvalstīs. Europāna vienkārši palīdz jums šos materiālus atrast. Tā pieeja, ko piedāvā referents, ir vairāk tāda centralizēta. Praktiski tas nozīmētu, ka jābā, jāsāk būtu no nulles ar pilnīgi jaunu pieeju, kas ir pretrunā visam, kas līdz šim ir lēmts, ieskaitot 2007. gada parlamenta rezolūciju un arī vēl ar virkni padomu secinājumu iet atšķirīgā virzienā. Tad eh, tika teikts par eh, brīvu pieeju eh, kultūrai. Šobrīd Eiropāna jau dod brīvu pieeju miljoniem darbu pieeja materiāliem, uz kur attiec autortiesības. Tas, protams, ir sarežģītāks jautājums, jo tas ir tad jādara tādā veidā, lai uh, autori saņemtu atlīdzību, autoru atlīdzību. Protams, ka šeit varētu būt kaut kādas licenču vienošanās starp uh, bibliotēkām un uh, autoriem un uh, modernākiem, jaunākiem darbiem varētu būt saites no uh, Eiropāna, kur eh, lietotāji varētu atrast šos materiālus, bet kur viņiem tie būtu jāpērk. Tik izteikti daži materiāli par autortiesībām. Komisija ir skatījusi šos jautājumus. Oktobrī tika pieņemts paziņojums par autortiesībām zināšanu ekonomikā un visbeidzot par pārvaldību. Jā, tiešām eh, būs eh, ļoti svarīgs šis jautājums. Uh, un mēs to skatām kopā ar dalību valstīm un Eiropēāna komandu. Paldies! Liels paldies! Jūs zināt, godētie kolēģi, ka šeit ir īpaša pātrinātā procedūra, jo mums bija grūtības kultūras komitejā laicīgi vēl tikt galā. Tāpēc kopīgi vienojāmies, ka 4. februārī būs balsojums un uh, Eh, procedūrā grozījums var iesniegt tikai angliski. Pieņem, ka tā var, varam rīkoties. Paldies, un tad uh, turpināsim šo jautājumu skatīt nākamnedēļ. Tagad 30. punkts. Ziņojums par uh, komisijas zaļo grāmatu par bioakritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Un tagad mums ir tas prieks uh, uzklausīt Čārlzu Čičesteru par šo jautājumu. Lūdzu. Thank you, Chairman. And I thought I'd almost Paldies, eh, priekšsēdētāji. Bioloģiski atkritumi. Tā ir zaļā grāmata, ko ir sagatavojusi eh, komisija jau kādu laiciņu atpakaļ, 2008. gadā. Un eh, tajā ir definēti atkritumi, biodegradējamie eh, pārku, dārzu atkritumi, atkritumi no eh, virtuvēm, restorāniem eh, un pielīdzināmi atkritumi no pārtiks apstrādes uzņēmumiem. Šeit nav iekļautas dažas lietas, kā piemēram meža strādniecības atkritumi. Mēs vērtējam, ka aptuveni, aptuveni 76,2 miljoni tonu ir apjoms Eiropas Savienībā šiem atkritumiem, tātad skaitlis ir samērā iespaidīgs, un galvenokārt eh, tās nāk no diviem avotiem - pārki, dārzi, e, tā saucamie zaļie avoti no vienas puses, un virtuves atkritumi no otras puses un mums ir jādomā par nacionālām politikām bioloģisko atkritumu pārvaldībā. Pagaidām ir uzskaitīts atsevišķas eh, pārstrādes metodas, kā atšķirošana, atsevišķa uzkrāšana, sistēma, kas ir pazīstama jau mūsu mājās, kur mums ir jāšķiro atkritumi dažādos atkritumu tvertnēs. Un eh, kur tiek mēģināts eh, nodrošināt to, ka visi liek pareizos atkritumus pareizajās eh, atkrituma tvērtnēs. Tāpat mums ir sadedzināšana, eh, kur atsevišķi uzskata par veiksmīgu pasākumu, kas tajā pašā laikā var būt kā enerģijas avots, un es pie tā pēc brīža atgriezīšos, atgriezīšos. Tālāk ir bioloģiskā pārstrāde, kas ietver kompostēšanu, Eh, esmu esmu ar to tīri labi pazīstams. Mēs laukos visus virtuos atkritumus eh, salikām tvertnē, pakāpeniski tie satrūdēja, un pēc tam tos varēja izmantot dārza augsnē, vārdu sakot, ļoti ekoloģiski un videi draudzīgi. Tālāk anaerobā eh, satrūdēšana, kur mēs ieliekam šos atkritumus konteinerā un ar atsevišķu ķīmisku vielu izmantošanu vai citā izmantošanā, e, tie pārveidojas gāzēs, kas varētu būt ļoti noderīgas atkal savukārt enerģijas e, mērķiem. About... Un tagad es atgriezīšos pie punkta par atšķirībām starp dalību valstīm e, atkrituma pārstrādē trīs kategorijās. Sadedzināšanā, E, atsevišķas dalībvalstis, e, kas e, veic šādu pārstrādi tālāk, ir valstis, kurām ir augstā materiālās eh, atgūšanas pakāpe ar šķirošanas palīdzību, ar separāciju, un es pamanīju, ka apvienotā karalis šajā kategorijā nav ieskaitīta. Un tad ir tādas valstis, kas eh, izmanto eh, zemes atkritumu izgāstuvis. Šeit nav pieminēta neviena dalība valstis, bet, manuprāt, samērā daudzas tomēr to dara. Mēs nebūtu neatbalstām tādu praksi, bet, nu, tagad iesim tālāk un mēģināsim atrast atšķirīgus veidus eh, atkritumu problēmas pārvaldīšanai pārstrādēji. Galvenokārt šis jautājums interesē vidas komiteju, bet vienmēr ir ļoti noderīgi arī mūsu komiteju pieslēdzas jautājumu risināšanai. Un īpaši mūs interesē enerģijas atgūšana vai enerģijas iegūšana no atkritumiem. Un mums vajadzētu vērst mūsu uzmanību tieši uz šo jautājumu atzinumu sagatavošanā. Eiropas vides aģentūra ir sagatavojusi ziņojumu, kurā tiek piedāvāts kā bioenerģijas eh, potenciāls no municipālajiem atkritumiem ir ekvivalents 20 miljoniem tonu naftas gadā un tas varētu pilnībā tikt izmantots ražojot atjaunīgo enerģiju 2020. gadā. Tātad mūsu rīcībā ir samērā ievērojams enerģijas avots, un ir vērts šo pasākumu mudināt, eh, piemērot turpmāk. Un mēs vien, vienlaicīgi gan tiekam vaļā no atkritumiem tādā veidā, gan saražojam enerģiju. Un komisija savā zaļajā grāmatā nobeigumā ir iekļāvusi dažus jautājumus, astoņus kopā, diemžēl tikai viens varētu mūs interesēt, kas ir saistāms ar enerģijas eh, atgūšanas problēmu. Un tā ir tā joma, uz kuru mums vajadzētu centrēt mūsu uzmanību. Un tagad es pievērsīšos saviem kolēģiem un lūkšu viņus pievienoties šai diskusijai. Esmu sācis sagatavot atzinu projektu Bet saskaņā ar grafiku vēl mums ir pietiekami daudz laika, lai varētu iestrādāt citus ieteikumus, un tāpēc es būšu pateikums kolēģiem, ja viņi ar šādiem ieteikumiem nāks klajāts. Tik tā, cik tā, cik tā tie ir draudzīgi un e, attiecas uz atkritumu pārstrādi vidē draudzīgā veidā. Paldies. Pirmā runātāja Holskundze. Paldies. Es būšu draudzīgi un pieklā, pieklājīgi, jo es tikai atbalstu atkritumu pārstrādi. Paldies par eh, sagatavoto dokumentu, un es domāju, ka šajā etapā es eh, gribētu kopīgi ar tevi tevi atbalstot sacīt, ka enerģijas atgošana no atkritumiem ir nozīmīgs jautājums, uz kuru mums ir jāvērš uzmanība. Es redzu, kā ir pievērsta zināma uzmanība no komisijas puses ar anaerobo trūdēšanas palīdzību, e, kas varētu palīdzēt gāzes ražošanai, kas varētu tikt izmantot savukārt kā kurināmais, e, kas varētu e, būt kā enerģijas avots eh, transporta līdzekļiem, pilsētas transporta līdzekļiem un varētu palīdz, eh, tikt izmantot arī gāzes piegādē. Taču es apzinos, ka patiesībā ir vairākas tehnoloģijas, kuras tiek attīstītas šobrīd, kuras vēl vairāk palielina iespēju izmantot atkritumu enerģijas ražošanas nolūkos. Un mums ir arī bijusi zinām informācija šajā sakarā, enerģijas direktīva, un iespējams jūs atcerēsieties, kā mēs e, piešķīrām papildus punktus e, nākotnes e, biodegvielu izmantošanai, kas būtu iegūta no atkritumiem. Un potenciāls tāda procesa izmantošanai, kas ir aneirops, kas eh, noved nevis pie biogāzēm, bet eh, etanola ražošanas, tātad otrās paudzes etanola ražošanas. Un tikai esmu mazliet nobažījusies, ka ja mēs to neieskļausim diskusijā, tad mēs varam eh, izmainīt uh, definīciju anaero, anaerobai apstrādē, kas koncentrējas tikai uz biogāzes ražošanu un neiekļauj šī tipa eh, procesu, konkrēti etanola ražošanu, kas ir jauna tehnoloģija. Un es gribētu, gribētu lūgt, varbūt šo apsvērumu varētu iestrādāt jūsu dokumentā. Tas būtu noderīgi. Paldies. Paldies. Tagad Jordāns Izēkundze. Hvala lijepa in hvala našemu Paldies! Es arī vēlētos pateikties referentam par skaidro tēlu, skaidro attēlu, ko viņš ieskicēja, izklāstot šo tematu. Es piekrītu, ka lielākā daļa e, šajā sakarā varbūt e, ietilpst NV, NV komitejas e, interesēs. Tomēr tas skar arī, arī mūs. Un es redzu, ka potenciālās iespējas jaunām uzņēmēju darbības e, iespējām arī šeit ir saskatāms, to vajadzētu iestrādīt mūsu ziņojam, e, ziņojumā. Ne tikai enerģija, bet arī izēja materiāli un turpmākā apstrāde. Un es tagad gribētu izcelt sekojošo. E, šī ir ne tikai manas valsts Slovenijas problēma, bet visas Eiropas problēma. Konkrēti runājot, cilvēki E, neusticas e, atkritumu pārstrādes e, uzņēmumu būvēšanai viņu reģionos. Un es domāju, ka mums vajadzētu vairāk celt apziņu šo cilvēku vidū, parādīt viņiem konkrētos datus un skaidrus, skaidru izpratni, norādot, ka mēs nekoncentrējamies tikai uz vienu iespēju vai citu, bet mēs abas piedāvājam kā vienlīdzīgas gan sadedzināšanas kurtuves gan citas pārstrādes iespējas, norādot to, ka tā nav vienīgā iespēja. Un mums ir jā, jāpliecina viņiem, ka mēs vienkārši meklējam vislabāko risinājumu. Un, manuprāt, tieši mūsu komiteja ir tā, kura var to pateikt visskaidrāk. Tāpat arī es gribētu norādīt, ka būtu ļoti labi vēlreiz izcelt to, ka noturīgi kritēriji ir nepieciešami biomasas gadījumā. Un balstoties uz šiem kritērijiem, lēmumi par to, kā apstrādāt bioloģiskos ap, apkritumus, varētu būt nodrošināti. Un tāpat arī es gribētu sacīt sekojošo. Runājot par jaunajām iniciatīvām, mums ir jābūt e, ļoti piesardzīgiem. Mērķis šajā zaļajā grāmatā ir atbildēt uz jautājumu, vai ir nepieciešami Eiropas Savienības līmeņa pasākumi. Manuprāt, lēmums pār to, kāda tipa tehnoloģija ir jāpielieto, ļoti lielā mērā ir atkarīgs no vietējiem raksturojumiem. Tāpēc es domāju, ka mums ir rūpīgi jāpiedomā pie tā, cik dziļi mēs vēlamies šeit iesaistīties un e, kur būtisks kļūst, kļūst subsidiartāts princips. Paldies par norādi. Lūdzu, nākošais runātājs. Köszönöm, elnök, igen, köszönöm, elnök úr. Szeretnék hozzászólni a... Paldies, priekšstādā kungs. Es gribētu pievienoties iepriekš teiktiem. Es esmu inženieris ķīmijas jomā, nodarbojos ar uh, biotehnoloģiju apmēram 30 gadus, saprotu tiešām šo procesu. Un kā Čičestera kungs uh, mums paskaidroja, viņa ziņojumā runa ir par atkritumiem un par tāda veida atkritumiem, no kuriem mēs drīkstētu ražot tikai biogāzi, ja vēlamies palikt nopietni. Nekas cits vairs nav iespējams ne tehniski, ne materiāli. Tātad mums būtu jākoncentrē mūsu uzmanību uz biogāzi. Bioetanols tas nav īsti pareizi pateikts, mēs drīkstam pārdomāt tikai par biogāzi un biometānu. Izskatās tā, ka sausais materiāls pēc sedimentācijas vēlreiz var tikt izmantots. Biogāze var tikt piegādāta, attīrīta, kā piemēram dabas gāze. Biogāzes degšanas vērtības uh, nav tik ļoti labas kā gāzes, un uh, to var izmantot tikai kādā pilsētas daļā vai kādā nelielā ciemā to varētu apkurināt. Nu, praktiski uh, ir pieejama ļoti plaša uh, speciālās uh, literatūras gāma. Es ļoti cieši sadarbojos ar uh, Čičestera kungu un tehniska verkana ir tāds uzņēmums Zviedrijā, kas ļoti precīzi apraksta šo procesu un nodarbojas arī ar metodēm. Mums vajadzētu koncentrēt mūsu uzmanību tieši uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies arī par šo noda, norādi, vai komisija vēlas ko teikt par šo jautājumu. Nē, liekas, ka nē. Čičester kungs, nu, varbūt jūs vēl tādu maz lekciju. Uh, Pavisam īsi priekšsēdētāji. Pirmkārt, paldies kolēģiem par viņu teikto. Un gribēju teikt, ka es tiešām jau gaidīju uh, tos komentārus, kas tika izteikti, proti par to, ka nevajadzētu izslēgt kaut kādas tehnoloģijas. Jo es domāju, ka ir svarīgi paturēt atvērts visas iespējas, un mēs ja taču vēlamies veicināt daudzveidību kas uh, ir uh, drošu piegāžu noslēpums. Un mm, tad arī tiek ieviests konkurences elements. Tātad es jau biju paredzējis šeit uh, ievietot vienu pantu, kur uh, tiek uzsvērts, uh, ka vajadzētu atvērt, turēt atvērts visādas iespējas, tehniskas iespējas, kā pārvaldīt bioloģiskos uh, atkritumus, paturot prāt arī darba vietu radīšanu, šajā jomā, un es domāju, ka tas eh, iekļauj arī abu kolēģu eh, teikto. Bet es piekrītu Jordāns kundzei par ilgspējīgiem kritērijiem, un tomēr um, tulkojumā man teica biomasa un es domāju, ka mums šeit vajadzētu precīzi runāt par bioatkritumiem, kas nav tas pats, kas biomasa, jo biomasa ir um, produkts, kas tiek radot, radīts, gatavots, uh, lai to pārvērst pēc tam enerģijā, bet atkritumi ir vienkārši atkritumi. Un uh, man ļoti interesētu šī te informācija par šīm te citām tehnoloģijām. Es ceru, ka balsoties uz šīm diskusijām, es varēšu sastādīt uz nākamo reizi ziņojumu, jeb atzinumu projektu, un e, cerams, ka visā šajā procesā nesaradīsim pārāk daudz atkritumus. Dankušan. Paldies! Nākošais darba kārtības uh, punkts ir autortiesību. Uh, jautājums iekšējā tirgu. Rūvega kungs ir referents. Referents uh, šodien nav, bet kolēģi Jorlandāna Cisnik viņu pārstāvēs. Lūdzu, jums vārds. Rubik, uh, iz... Paldies, priekšsēdētāji. Pols Rubiks uh, nevarēja šodien ierasties. Centīšos viņu aizstāt, droši vien, ko simtprocentīgi to nevarēšu jo es nevaru sniegt jums eh, viņa komentārus par to, kas tiks te teikts, bet uh, esiet droši, jūs komentāri viņa ausis sasniegs. Vienkārši, lai um, eh, izvairītos no pārpratumiem, es uh, nolasīšu to, ko viņš man uzrakstīja. Viņš gribētu ieteikt juridisko lietu komitijai uh, iekļaut attiecīgos ieteikumus. Pirmkārt, uh, ieviest Eiropas līmeņa licences intelektuālu īpašumu aizsardzībai, otrkārt eh, eh, domāt par licencēm ordinālajā valodā un izplatīt šīs licences attiecīgajā valodā Eiropā. Tad veicināt eh, savietojamību un tehnoloģisko neutralitāti lai intelektā īpašuma tiesību skarā, skartās uh, jomas Uh, varētu tikt ieviest. Maintain... Tālāk, lielā mērā uzturēt IPR, tajā pašā laikā atvieglojot uh, legālu uh, darba iztenošanu, tajā pašā laikā IPR nodrošinot caurskatāmību un izskatīt spēkā esošas sankcijas, lai varētu uh, izvairīties no zaudējumiem eh, tādiem kā. Cienītā kundze, tulk lūdzu jūs lasīt nedaudz lēnāk šo dokumentu. Ok, then I will start again. Labi, tad es sākšu no jauna ar piekto punktu. Padomāt par efektīvām sankcijām, lai aizturētu uh, autortiesību pārkāpumus un uh, saglabātu principu, ka, piemēram, komunikātori ir tikai tādi, kas nav atbildīgi par tiesību pārkāpumiem. Nākamais punkts. Pilnībā izmantot pieejamās sankcijas konkurences un tirzniecības noteikumu ietvaros, kur tas ir vajadzīgs. Nākamais punkts. Iekļaut tur, kur tas ir nepieciešams. Uh, ietekmes izvērtējumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, jo īpaši attiecībā uz MVU visās, visās ietekmes novērtējuma procedūrās. Un pēdējais punkts - ieguldīt um, viltošanas observatorijā tā, lai veidot kopīgas procedūras un kritērijus. Uh, lai sagatavotu uzticamus un salīdzināmus datus par pirātismu un viltojumiem visos sektoros. Sirsnīgs paldies! Neviens kolēģis um, nevēlas izteikties, jo arī ēna referenti nav klāt. Nu, tas uh, saīsina mūsu procedūru. Komisija arī visdrīzāk neko negrib teikt ļoti labi. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izsmelts. Līdz ar to pievērsīsimies punktam numur 31. Šeit situācija arī ir ārkārtīgi vienkārši. Referents nav klāts, tādēļ tas arī tiek atcelts. Nākošais citi jautājumi nekas nav sakāms. Nākošā sēde 4. februārī, to jūs šakā tā jau zinat. Līdz ar to liels paldies! Bet nu, man ir ļoti žēl, ka man tagad ir jāslēdz sēdi un jāsaka, ka jūs visi esat brīvi. Nē, nē, nē, nē. Čičistera kungs gan grib kaut ko ļoti svarīgu vēl teikt. Līdz ar to slēdze vēl nav slēgta. Lūdzu, Čičistera kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevaru palaist garām šobrīd, nesakot paldies par to, ka tika pabeigt darba kārtību savlaicīgi apzinoties to spiedienu, kāds ir uz, uz jums. Un, uh, Eh, ņemot vērā mūsu deputātu daļrunību, un es gribu novēlēt jums lielisku nedēļas nogalu.